Līdz ar to mēs varam noslēgt šīs debatas un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir padomas un komisijas paziņojumi par eh, situāciju Hondurasā. Pirmajam eh, padomas vārdā vārds Bildkungam, lūdzu. Thank you, Ms. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Pasaule ir liela. Es esmu pateicīgs par šo iespēju, ka es varu fokusēties uh, uz situāciju Hondurasā, par nopietnību, kāda notiek attīstība šai Hondurasā un faktiski arī visā reģionā. Es mēģināšu ļoti īsi izteikties. Kopš uh, pagājušā mēneša krīzes eh, prezidentūra ir nosodījusi militāro akciju, kas uh, ir bijusi vērsta pret demokrātiski ievēlēto prezidentu Zelāju. Uh, Un tas, protams, bija eh, pārkāpums eh, ņemot vērā Honduras konstitucionālo kārtību. Mēs esam aicinājuši atjaunot šo kārtību un pilnā mērā, un esam lūguši visām pusēm un institūcijām atturēties no spēka lietošanas un mēģināt atrast eh, ātru un mieru pilnu risinājumu. Es domāju, tieši tādā pašā veidā, kā mēs eh, sagaidām, kad mums ir problēmas dažādās Eiropas eh, malās, tad es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas eh, līderība, un es domāju, ka pasauli atbalstīs mūs. Un mūsu politika šobrīd vada tas, ka mēs sniedzam atbalstu organi Amerikas valstu organizācijai, kas mēģina rast dialogu un kompromisu tām problēmām kas stāv viņiem priekšā. Mums ir situācija, ka neviens no mūsu vēstniekiem nav pārstāvēt Hondurasā. Mums nav nekādu diplomātisku kontaktu šobrīd. Mēs visādā ziņā ļoti augstu vērtējam Kostarikas prezidenta Oskara Arijas uh, pūles, un uh, viņš uh, mēģina kaut kādā veidā atrisināt tās domstarpības, kas tur ir. Līdz šim tas ir pierādījies kā varbūt pat nav pat pārsteidzoši, e, nekādu e, labu rezultātu nav, bet būs katrā ziņā jaunas tikšanās e, šo sestdienu ar prezidentu ārijas piedalīšanos. Un es domāju, ka mēs virzīsimies uz priekšu šajos pūlēs un varam tikai aicināt abas puses, lai tās būtu gatavas rast kompromisus, pilnībā ievērojot katru uh, konstitūcijas pusi uh, Hondurasā Un noslēgumā es gribu pateikt, ka mums vajag tiešām uh, uzsvērt šo nopietnību, uh, lai uh, tiktu risināts uh, godīgas, uh, taisnīgas uh, un uh, caurskatāmas vēlēšanas Hondurasā šī gada novembrī, jo katrā ziņā pamatam ir jābūt uh, likumībai un konstitūcijas ievērošanai. Uh, un tad būs Centrāla Amerikā, Latiņa Amerikā un arī, protams, visā Amerikā. Paldies, ministra kungs. Un tagad eh, komisijas vārdā es gribētu eh, dot vārdu eh, komisārai Aštenai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies parlamenta locekļi. Es esmu priecīga, ka varu īsumā sniegt savu pienesumu šai debatai, skatoties uz politisko krīzi Hondurasā pēc eh, daudziem gadiem Latīņa Amerikā atkal ir eh, institucionāls sabrukums. Eh, krīze Hondurasā parāda, cik nestabils, cik trausls ir tiesiskums un kā, cik grūti atrisināt konfliktus Latīņa Amerikas valstī un kā šīs valstis spēja iekrist krīzēs. It īpaši tagad notiek stipra politiskā polarizēšanās un e, mēs esam ātri reaģējuši un izteikuši savu dziļo nobežīšanos par attīstību Hondurasā. Un e, mēs aicinām ievērot likumību, e, demokrātiju un demokrātiski ievēlētās institūcijas. Mēs esam aicinājuši visas puses, kas ir iesaistījušās, lai tās atrisinātu savus domstarpības mierīgā garā, pilnīgi ņemot vērā valsts tiesisko ietvaru un veidot dialogu miera un stabilitātes interesēs mēs nosodam šīs te e, vardarbīgās e, konfrontācijas un it īpaši arī e, cilvēku dzīvību zaudēšanas. Un mēs aicinam izrādīt tiešām atturību un savaldību. Komisija teica, ka būs gatavas atbalstīt visas iniciatīvas, kas ir domātas, lai miermīlīgi atrisinātu krīzi un atjaunotu konstitucionālo kārtību Hondurasā. Kā eh, prezidentūra ir teikusi, ja mēs atbalstīsim eh, Amerikas valstu organizācijas pūliņus un Sūsokunga eh, pūliņus, kas gan vēl pagaidām nav nesuši augļus. Un mēs katrā ziņā atbalstam arī Kostarikas prezidenta starpniecības pasākums un ceram, ka tas ļaus atrisināt krīzi. Ņemot vērā notikumus Hondurasā un to, kā tas ietekmē Centrāla Amerikas valstis, tika nolemts nākošo sarunu kārtu par eh, pievienošanās eh, līgumu ar Centrālu Ameriku. Un bija domāts 6. Eh, un 10. jūlijā tikties Briselē, taču mēs ceram, ka šīs pārunas varēs atsākties pēc iespējas ātri. Un kā jau prezidentūra ir teikusi, ņemot vērā situācijas smagumu, Eh, vietējā Eiropas Savienības prezidentūras pārstāve un arī visi Eiropas Savienības eh, valstu diplomāti ir vēstnieki, ir pametuši šīs, šo valsti. Mēs mēģinam tālāk pētīt, eh, ko mēs, kādā veidā mēs vislabākā veidā varētu palīdzēt šīs krīzes atrisināšanai. Šobrīd eh, eh, mēs neesam pilnībā nolēmuši atcelt savu eh, sadarbību, taču mēs esam katrā ziņā iesaldējuši savu finansiālo palīdzību. Mēs labi apzināmies, ka notikumi Hondurasā varētu radīt bīstamu precedentu attiecībā uz demokrātijas stāvokli un destabilizēt šos valstis. Tāpēc mēs mēģinām turpinām situāciju cieši novērot un atbalstam visus pūliņus, lai atrastu miermīlīgu risinājumu. Mēs eh, mēģinās, mēs turpināsim parlamentu informēt par jebkuriem tālākiem risinājumiem. Paldies! Gracias, señora komisārija. Paldies, eh, komisārs kundze. Un tagad eh, būs runātāji politisko grupu vārdā. Pirmais - Salafrankas kungs, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēžkungs! kungs! kad eh, konstitucionāli ievēlēts prezidents tiek eh, zaudē vāru uh, militāra apvērsuma rezultātā, no, uh, no lidmašīna nogādāts uh, ārpus valsts robežām, tad no demokrātijas viedokļa tas ir neierobežoti nosodāms akts. Un vai bez ierunām nosodams. Un ir svarīgi, un vairāk idealisti, kā Mārijam Argašjosa ir teicis, piemēram, ka tie, kas ir par prezidents Elaja iestājušies eh, vienprātīgi pret eh, republikas kongresu, vairākas partijas to ir darījušas. Tie bija tāda režīma pārstāvji, kas eh, atkal un atkal ir pārkāpuši cilvēktiesības un tās ierobežojuši. To arī parlaments norādīja pagājušajā ziņojumā par cilvēktiesību situāciju. Un tagad vēlreiz pievērsīšos aktuālajai situācijai patreizējais prezidents ir teicis, ka Eiropas Savienībā ir jādod pienesums, lai normalitāte var tikt eh, atjaunot, un eh, tāda valdība var atgriezties eh, pie varas, kas ir par reģionu stabilizāciju. Proti, Oskars arī var šeit ļoti daudz palīdzēt. Un prezidenta vēlēšanas būs, un te mums ir kā vēlēšana novērotājiem jāpiedalās Un uh, padoms prezident uh, kungs ir svarīgi, lai Eiropas Savienība šeit uh, eh, nemērīt ar divējādiem mērokļiem. Mums ir jāstrādājas viengabalaini. Nevar būt tā, ka mēs veicam politisko dialogu ar nedemokrātiskām valstīm, bet ar vienam no vistrucīgākām Latīnamerikas valstīm. Uh, Eh, vēl atbalstam eh, valdošu kļūdas, kuras arī ir daļai Selēkungas kļūdas. Eh, un kā jau Bildkungs teica, mums ir jābūt aktīvi klātesošiem šajā reģionā. Tas nozīmē asociācijas nolīgums, kas ir noslēgšanas priekš, priekšā. Nevar būt tā, ka cietēji būs tie, kam nevajadzētu ciest. Mums steidzam jāatgriežas pie sarunu galda. Paldies, Sala Frankas kungs, un tagad. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā eh, pusotru minūte Janesa kungs, Jaņes kungs. Paldies, priekšsēžkungs. Startautiskā sabiedrība vienprātīgi ir nosodījusi šo aktu, mēs tam pievienojamies ne tikai dēļ pārkāpuma smaguma, jo situācija kā tāda ir svarīgs un bīstams precedents. Demokrātija ir jāatjauno. Tas ir svarīgi visam kontinentam. Eiropas Savienība arī pareizi atsaucot savus vēstniekus un uh, pārtraucot sadarbību ar šo valsti. Piekrīt prezidentam un padoms prezidentam, ka tagad ar Kostarīgas prezidentu kopīgi mums ir jāpūlās rast risinājumu. nav pieļaujama eh, vārdarbība vai apspiešana. Nav pareizais laiks eh, plaši analizēt eh, kļūdas, kādas ir izdarīts šķietams vai īstas no prezidenta puses, kuram vēl paliks sešu mēnešu amatā. Bet Tagad mums ir skaidri un gaiši jānorāda, ka šeit ir noticis konstitucionālas kārtības pārkāpums no e, bruņoto spēku puses arī ar e, eh, tiesību sargājušu iestāžu palīdzību, pilnīgi e, ignorējot likumu kārtību. Protams, iet ar runu par e, prezidenta Selāja kunga e, nākotni, e, redzēsim, kāda tā būs, bet tagad vispirms ir jāatjauno viņš e, amatā. Paldies! Paldies Janis kungam. Un tagad eh, liberāļu grupas vārdā došu vārdu Bilbao Barandikā kungam, kur sirsnīgi, eh, kundzei, kur sirsnīgi sveicamākā mūsu vidu. ikustera etorri diren guztiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua minoritaria Es eh, runāju basku valodā, tā ir minoritāts valoda, eh, kas vēl nav oficiāla eh, darba valoda šajā parlamentā, bet es ceru, ka nākotnē tai būs oficiāls status un ka man būs iespēja runāt savā dzimtajā valodā. tad es teicu dažus vārdus basklaudā. Un e, es uzskatu, ka mums ir jānosoda uh, apvērsums, uh, kas ir noticis, uh, tās arī jānosauc īstā vārdā. Uh, tieši tas ir noticis Hondurasā. Daži ir teikuši, ka tā ir bijusi kļūda, bet, manuprāt, nav mūsu uzdevums analizēt kāda varētu būt tautas grība, bet nav šaubu par to, ka padomē un komisijai un parlamentam ir jāstrādā kopā, lai atjaunotu konstitucionālu demokrātisko kārtību valstī. Protams, ka Honduras prezidentam jāatgriežas valstī, jāatgriežas amatā, jo viņš ir leģitīmās vēlēšanās iegūst savu amatu Hondurasā. Un esmu nobežījusies dzirdēt, ka eh, daži eh, valdības locekļi eh, ir tikuši apdraudēti. Uh, un daži vēstnieki ir tikuši atsaukti. Kā jau komisāra, eh, komisāras kundze teica, mums ir jāpauž atbalsts Amerikas valstu organizācijai, tās centienos rast risinājumu šai problēmai. Man grupa gribētu ļoti skaidri paust, ka mums, Eiropiešiem, šķiet svarīgi stiprināt Honduras no demokrātiskā viedokļa. E, pamat e, tiesības ir jārespektē un politiskam dialogam būtu jābūt vienīgam e, instrumentam, ko mēs izmantojam, lai ietekmētu situāciju. Un, protams, es gribētu arī Oskara Rijas prezidenta Nobel miera prēmijas laureāta centienus Es ceru, ka 2009. gada novembrī būs eh, caurskatāms, godīgas un demokrātiskas vēlēšanas Hondurasā, cilvēktiesības tiks ievērotas un ceru, ka patreizajā situācija atļaus arī turpināt sarunas, eh, lai varētu notik, eh, tikt noslēgts asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību. Un tagad pusotru minūte Romevai Rueda kungs zaļo vārdā. Paldies, es gribētu izmantot šo iespēju viss uz, visnoteiktākā veidā nosodīt uh, nesenos notikumus Hondurasā. Tas mums dod iespēju e, paraudzīties uz šo valstu un reģionu kopumā, un es esmu to darījis kā Centrāla Amerikas delegācijas viceprezidents pēdējo gadu gaitā. Kas ir īpaši nozīmīgi šajā sakarā? Mēs skatāmies uz šīm uh, Eh, notikumiem, kas ir ārkārtīgi eh, nosodām un bēdīgi. Un, eh, tas ir pirmais apvērsums Centrāla Amerikā 21. gadsimta. Tad es gribētu nosodīt ne tikai apvērsumu kā tādu un Zelaikunga padzīšanu no amatu, Un mums arī nevajadzētu uh, eh, pagaidu prezidentu Mičētī kungu uh, atzīt. Mums ir jāatjauno konstitucionāla kārtība, mums ir jābūt atbildīgiem un mums ir vajadzīgas uh, eh, ticams vēlēšanas līdz 2009. gada beigām. Un arī mēs saprotam, ka sārunas par asociācijas nolīgumu ir uh, diemžēl eh, apstājušās. Mums arī ir jāraugās uz citiem eh, atslēgu spēlētājiem, tādiem kā ASV. Un, eh, protams, ir jāsniedz humanitārs atbalsts, bet jādara arī vairāk. Mums ir skaidri jāanalizē atbildība, to atbildību, kas šo valsts apvērsumu ir izdarījuši. Mēs zinām, ka ir daudz spēlētāji, kas ir uh, E, veicinājuši apvērsumu, mēs zinām šo cilvēku vārdus, un šī izmeklēšana būtu jāveic ļoti rūpīgi no Eiropas Savienības puses. Arī mums būtu jārūpējas par to, ka starptautiskas delegācijas tiek nosūtītas uz valsts, kas var atbalstīt uh, virzību šajā valstī uz kaut ko labāku, uz demokrātijas atgriešanos šajā valstī. Paldies! Paldies, Romevas kungs! Tagad slēgsim runātāju sarakstu grupu vārdā ar Vilimairu kungu, kurš runās uh, kreiso vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Četras dienas pēc eh, valsts apvērsuma mūsu politiskā grupa mani nosūtīja uz vietas, lai es varētu uz vietas uh, izpētīt situāciju, un es redzēju, uh, Vismaz eh, tā tas izskatījās, un tā tas vienmēr izskatās pēc atvēr, apvērsuma. Eh, proti tas, ka brīvība bija ierobežota un parlamentārieši, kuri neizrādīja solidaritāti apvērsuma veicējiem, tika vajāti, eh, slimnīcas ir pilnas, tiek aizliegts izbraukt cilvēkiem un tā tālāk un tā tālāk. Man ir prieks uzklausīt komisijas un padomas atbildi un uh, Man liekas, tā ir vienīgā iespēja. Tas, ko Amerikas valstis piedāvā, tas ir jāuztver nopietni, un es uh, uz vietas arī runāju ar Amerikas valstu organizācijas pārstāvjiem, un viņiem ir ļoti skaidrs, uh, skaidra šī situācija, tas, ko dara Mičoletī, uh, nevalstiskā nelegālā valdība, tas nav pareizi. Amerikas valstu organizācija jau teica, ka ja šī valdība neorganizēs vēlēšanas, tad tā e, netiks uzskatīta par likumīgu, un tam mēs pievienojamies. Tas, ko dara šī valdība, tas nav likumība. Tas nozīmē, ka šajos apstākļos mēs arī nevaram nosī, nosūtīt vēlētāju, vēlēšanu novērotājus uz vēlēšanām, kuras organizē puča organizatori. Zalāja ir vienīgais uh, prezidents, uh, ir noteikts nedēļas termiņš, un, uh, ja netiks rasts risinājums nedēļas laikā, tad viņš atgriezīsies, un man liekas, ka tas ir vienīgais leģitīmais risinājums. Parlamentam, komisijai un padomē ir jāatrisina šis risinājums. ANO to dara, un ASV uh, arī skaidri atbalsta šo risinājumu. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski uh, lai mēs ļoti skaidri pateiktu, ka ir jāatjauno konstitucionālā kārtība, Zalājam ir jāatjauno viņa amats, un tam ir jābūt skaidram mūsu parlamentu signālam. Un es ceru, godā tie kolēģi, ka parlaments bez nekādiem iebildumiem, bez nekādiem atrunām uh, nosodīs tos, kas atbalsta puča organizators. Mēs atbalstām Zelāju. Paldies! Paldies, un tagad uzstāsies runātāji savā vārdā. Vispirms eh, Kraivkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, padomas priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mums ir tiešām eh, ļoti skaidri jānosoda uh, valsts apvērsums Hondurasā. Uh, Zelājas izraidīšana ļoti smagi pārkāpj visas konstitucionālās vērtības. Mēs redzam, ka jaunais prezidents Mikeletti um, tiek uh, iecelts, un tas mums atgādina Centrāla Amerikas vēstules tumšākos laikus. Tas ir nepieņēmami, un uh, es domāju, ka bija labi, ka Startautiskajos fórumos Honduras joprojām uh, darbojas, bet un uh, es esmu nobažījies par Eiropas Savienības uh, attiecībā ar, ar šo valsti. Ir jauns asociācijas nolīgums, par ko notiek sarunas starp Eiropas komisiju un uh, Centrālamerikas valstīm. Es domāju, ka tur ir jābūt precīzākai rīcībai. Vai komisija apturēs uh, sarunas par šo um, nolīgumu? Tas ir tas, ko es ieteiktu darīt. Es gribētu dzirdēt skaidrāku informāciju par uh, komisijas pozīciju šeit. Uh, Otrakārt eh, ir šī te eh, vispārējo priekšrocību sistēma, un eh, šeit, ņemot vērā, ka tiek pārkāpts cilvēktiesības kopš apvērsuma, un jo īpaši izteiksmes brīvības Um, tiesību pārkāpšana, tad uh, vispārējā priekšrocības sistēma ir tāda, kur uh, ir jāievēro zinām nosacījumi, lai uh, to izmantotu. Un tagad šie nosacījumi ir pārkāpti kopš apvērsuma, un es domāju, ka komisijai ir jāapsver iespēja uz laiku atsaukt Hondurasai šīs te privilēģijas. Paldies! Por un minūtu. Paldies, Arif kungs. Melanšāna kungs, vienu minūtu lūdzu. Pacific, priekšsēdētāja kungs, jo mēs eh, nedrīkstam parādīt tādu iespaidu, eh, ka mēs eh, stāvam valsts apvērsuma pusē un ka mēs stādam viņus tādā pašā līmenī, ka mēs rādam abiem, zinām, respektu. Mums tiešām vajadzētu parādīt, ka Zilais kungam, ka prezidentam vajadzētu atgriezties un šo apvērsuma mm, radītāju aicinājumi ir nelikumīgi. Un mums vajag mm, palīdzēt Zelājas kungam atgriezties mājās, un tas vēlreiz parāda, lai šajā uh, valsts, šajā pasaules daļā izbeigto šie valsts apvērsumi. Jo ANO reģionālās sadarbības organizācija ir iejaukusies, un arī Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šajā ciņā. Tā tiešām ir cīņa. Uh, Eh, tā ir vēsturiska cīņa. Eh, Eiropai vajadzētu pārtraukt visa veida attiecības, politiskas, tirzniecības attiecības ar eh, šo neleģitīmo režīmu līdz tam brīdim, kamēr prezidents Zelāja kungs ir atgriezies. Jo te par to nav vispār par kaut ko runāt, tā ir demokrātija. Un, un, un vai arī prezidents Obama uh, no ASV, visiem ir jāprasa, uh, lai tiktu pārtrauktas attiecības ar šo režīmu. Un tas tad vienkārši parādītu, ka mēs tiešām atbalstam šos principus. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tad tālāk sākam brīvā mikrofona procedūru varbūt jaunie uh, kolēģi nezina šo sistēmu, bet mums tātad jaunie belcēdi to labi pārzina, divi kolēģi, katram viena minūte, un mēs tieši pēc vienas minūtes izslēgsim mikrofons. Lūdzu, pirmais runātājs. Deputāti, deputāti kungi. Situācija Hondurasā uh, prasa to, lai mēs turpinātu uh, Uh, savus uh, stingro nostāju un prasītu uh, atjaunot konstitūciju, lai šis konflikts nenukļūtu vēl stiprāks starp šīm abām pusēm. Tāpēc es atbalstu iniciatīvas, ko Salafrankas kungs iesteica. Lai mēs dotu iespēju sūtīt misiju uz Hondurasu, Eiropas parlamenta mandātu mums vajadzētu eh, skatīties, kādas ir šīs situācijas, kādas ir sarunas starp abām pusēm, eh, lai prezidents Zelāja varētu eh, atgriezties un būt amatā līdz pat sava mm, termiņa beigām, lai nebūtu šīs izmaiņas, ka viņš nevirīkst vairs tikt ievēlēts. Un, protams, mums jāskatās, kā stabilizēt situāciju, varbūt būtu iespējams Un šobrīd eh, mikrofons tiek eh, atslēgts. Un tagad es gribētu eh, dot Kventis kungam vārdu. Paldies! Priekšsēdētājs sakrunātājs, es uzskatu, ka Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai ir jāveic nepieciešamās izmaiņas, lai apvērsu, apvērsums tiktu izbeigts un prezidents Zelaja varētu atgriezties mājās. Mums ir jāizbeidz šāda veida apvērsumi e, Centrālajā un Latīņa Amerikā. E, paskatīsimies uz visām šīm e, progresīvajām demokrātiskajām izmaiņām, kas ir notikušas daudzās valstīs. Tās ir izmaiņas, kas veicina demokrātiskās brīvības un nostiprina politiskās uh, rīcības uh, Tāpat arī e, pasarauja jaunā kol, neokoloniālisma važas. Es domāju, ka mums tiešām tas ir mūsu atbildības, e, atbildības lieta Eiropai nodrošināt, lai būtu demokrātija un solidaritāte, un lai mūsu attiecības uz to tiktu balstītas. Paldies, kolēģi! Paldies, un uh, esam tad arī individuālos uzstāšanās esam uh, beiguši. Un nobeigsim ar to, ka Bilta kungs um, padomas vārdā izteiksies, jo komisārs neizteiksies. Paldies, saka Bilta kungs. Es domāju, ka visi, kas ir runājuši šeit, ir runājuši eh, stipros eh, izteiksmes veidos, lai mums būtu konstitucionālas iekārtas visās eh, Latīņamerikas valstīs, lai arī kāda būtu fons notikumiem, mēs nesūtīsim savu karaspēku. Un mums tiešām, mēs tiešām tā arī domājam. Taču, lai atrisinātu šo situāciju radušos, ir jābūt kaut kāda uh, veida risinājumiem, kādiem kompromisiem. Un es uh, domāju no tā, ko es dzirdēju no Sala Franks kunga un no citiem, visi piekrīt, ka uh, prezidents Arijas varbūt ir vislabākais, kas varētu panākt šādu kompromisu. Viņam droši vien būs uh, diezgan ilgi jāveic sarunas ar abu pušu pārstāvjiem. Uh, Taču es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai viņš gūtu mūsu atbalstu, tāpat kā arī citu Amerikas valstu atbalstu šiem īpašajiem pūliņiem. Kas attiecas uz šī risinājuma dabu, tad lai viņš eh, pats eh, redz, kā tieši viņi varētu vienoties. Jo konstitucionālās kārtības atjaunošana, tas ir tas, ko mēs gribam panākt un eh, prezidenta Zelāja atgriešanās ir nepieciešamība, lai mēs varētu konstitucionālo kārtību atjaunot. Ar to vien droši vien nepietiks, jo droši vien eh, būs arī kādi citi elementi, eh, lai mēs panāktu pilnīgu konstitucionālās kārtības atjaunošanu. Tātad tas ir tas, ko mēs arī domājam, kad mēs sakam, ka prezidenta Zelāja atgriešanās ir nepieciešama, bet nepietiekama uh, pasākums. Uh, Katrā ziņā tas ir ļoti svarīgi, lai tās būtu mūsu attiecībām ar kon, eh, Honduras un arī, lai vispār mm, šī te konstitucionālā kārtība būtu ticama šajā valstī un šajā pasaules daļā. Paldies! Paldies, eh, Bilta kungs! Un līdz ar to mēs šo debati esam nobeiguši. Un eh, tagad par eh, komiteju nozīmēšanu. Es gribētu jums teikt, ka eh, priekšsēdētāja konferences priekšlikums tiks jums nosūtīts pa elektronisko pastu. Un saraksts tiks iekļauts arī šīs dienas sēdes protokolā. Un ļaujiet man atgādināt, ka grozījumu termiņš ir šodien.